Informe sobre el informe especial del Defensor del Pueblo Europeo en relación con su investigación sobre la queja 2591-2010 contra la Comisión Europea sobre la ampliación del aeropuerto de Viena. Yo no sé si, sí, la señora Auken ha pedido la palabra y no sé. Ja, jeg vil gøre det her på dansk. Jeg har fået at vide af tolkene, at jeg er mindre uhøflig, når jeg taler dansk. Så jeg vil prøve at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 Dicen, me piden. La, la parte segunda me piden que revisemos. Vamos a volver a, a votar eh, con mano alzada, por favor. Votos a segunda, para que quede claro. Enmienda, eh, párrafo número 13, parte segunda. Parte segunda, párrafo 13. Votos a favor de la enmienda. Uno. Three. Yeah, yeah, we're, going, yeah, we're going back. Please raise, raise the hands. Segunda, segunda parte, Margaret. Segunda parte, párrafo 13. Segunda parte, párrafo 13. 7. 7 en contra. Votos a favor. Against. It's against. Again? Votes against. What is, is rejected. Is against. En contra. En contra. Ah. Votos en contra. Okay. Seven, eight, nine, ten, ten against. Okay.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 Eh, hovoríme tu o vyraďovaní jadrovej elektrárne, ktoré už v procese, preto je naozaj veľmi dôležité zachovať jadrovú bezpečnosť, jadrové referencie dodávateľov a dostatočné financovanie. Ďakujem. Ινδιανή μετάφραση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κίρχνερ από μεριά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Κίρχνερ.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 Tā kā, nu, te kādā ziņā šīs divas direktīvas ir jāsalīdzina un jāskatās, kas tad īsti ir ievērots un kas nav. Nu, labi, tas tikai varbūt tāds sākotnējs novērtējums, bet ir jāskatās arī tālākā ietekme uz vidi un veselību. Īstenībā jau tam bija jābūt paveiktam iepriekš jau arī plānošanas brīdī. Tā kā mēs arī parasti veicam ietekmes novērtējumu uz vidi. Tātad mēs uzskatām, ka te ir jāskatās arī absolūti uz jautājumu par drošību. Un ir jānodrošina, ka visi, kas piedalās, saprot, kādi riski tad ir iekļauti un kādi varētu arī te rasties turpmāk. Tad, kad 2011. gadā vides ministrs deva savu piekrišanu Tad bija vēl arī spēkā 2009. un 10. gada sagatavotie atzinumi par pret uguns pasākumiem. Un, kad es viņu te vajadzēja arī vēl nogaidīt papildus jauno ietekmes novērtējumu uz vidi un arī svezo. Bet uh, mēs redzam, kā nu nekā. Te tika pieņemts atbildīgi pozitīvs lēmums un uzreiz arī tika dot pilnvaru tālāk rīkoties. un mēs atradzam tā attiecīgi kompetentās iestādes, lai gan Joničī šeit ir bijusi absolūti, nu, vienpusējs. Un līdz to arī nav vispārīgas informācijas par to, ko, kā mēs redzam šeit sabiedrības kopējo informēšanu. Nu, mēs redzam, ka sabiedrība kopumā neizprat to, ka netiek ievērots visas noteiktās normas. Un līdšanējā EIR procedūra vienkārši nu, netika nekādā veidā ieņa, e, ievērota. Saskaņā ar Seveso direktīvu šāds pasākums nedrīkst tiek pieļaut, jo tie pārāk lieli riski, kur netika pilnībā atspoguļoti. Tātad te jaunajā projektā bija plānots, ka tiks veidot arī papildus būvdarbi bez šīs uh, pārstrādes atsevišķās bloku izveidas. Līdz ar to netika izvērtēti visi nopietnie riski sabiedrības veselībai un vidēji lai gan savieso direktīvu 9. pantā precīzi to nosaka šāds prasības. Tas ir absolūti saistās arī ar līdzinējo iekārtu darbības pagarināšanu, bet tas viss tika pagarināts automātiski bez um, attiecīgi veiktajām pārbaudēm. Tāpat arī netika ievērot sabiedrības informēšanas pienākums un uh, netika ņemt vērā visi uguns riski un drošības riski. Tā visa rezultātā mēs redzam, ka ar procedūru netika pilnībā ievērot. Un viss šīs rekomendācijas netika ņemts vērā. Pirms reizo direktīvas 12. pants no 2003. gada arī norāda saistošās normas pilsētu plānošanai, kas tieši norāda, ka nedrīkst kāpināt riskus uh, pilsētā dzīvošiem cilvēkiem. Bet mēs saprotam, ka šie rezervāri, rezervāri tiek tieši uzstādīti ļoti blīvi apdzīvotās teritorijās, uz ielām pat. Tāpat ir arī ir um, Apulijas um, lielā slimnīca blakus, kur, piemēram, ārstē narkomānus. Nu, tam visam ir vēl pat lielāka riska, kā sākotnēji liekas. Tu varētu būt pat domino efekts. Un mūsu aicinājums pievērsties šajam jautājumam un to nopietni izvērtēt. Uh, ir ignorēts līdz šim. Nav arī veikts ietekmes novērtējums uz vidi pietācīgs. Īpaši mūs satrauc arī iespējamais piesāņojums. Nu, bet kādā ziņā jau komiteja sasņēmusi visus iesniegumu dokumentus. Paldies, tātad vārds arī Nikolsen kungam. Kundzei piedošana. Jā, paldies priekšsādātājiem. Jā, komisija šeit ir uzsākusi mm, pilotu. Pilotu projektu, jeb pirošanas projektu, bet pilotu tā kā nu, tādu paraugu lietu. Un mēs esam nosūtījuši trīs vēstules. Pirmkārt, te ir atbilde jau pēdējā vēstule 15. janvāri Itālijas attiecīgai pašvaldībai, bet mēs sagaidām šeit atbildi par šeit no iespējamiem Eiropas tiesību pārkāpumiem un papildus vēl mēs izskatām arī cits iespējamos pārkāpumus. Tātad šeit um, noteiktais um, pārstrādes uzņēmumu uh, pārbūve un iespējamie arī tālākie pārkāpumi. Nu, te jau mēs skatījāmies, protams, 2010. gada aprīli un 2011. gada janvāri. Un šobrīd mēs redzam, ka tehnis, netehniskais ietekmes novērtējums uz vidi bija pieejams. Um, vidas ministrijas mājaslapā, bet mēs vēlētos pieprasīt viņiem papildus detalizētāks informācijas un plašāks sabiedriskās apspriešanas rezultātus. Un tikai tādā gadījumā tad mēs varētu ņemt vērā arī visu šo projektu attīstību kopumā. Mēs norādām, ka līdz šim nav bijuši arī atspoguļot šīs sabiedriskās konsultācijas un sabiedriskās apspriešanas rezultāti kas būtu jāiekļau un kur jāies, jāatspoguļo arī ietekme uz vidi. Tāpat arī nav atspoguļot ietekme uz sabiedrības veselību un iespējamiem epidēmijas apmēriem. Jebkurā gadījumā mēs vēlētos, lai precīzi tiktu ievērot visi ietekme uz vidi. Un kā iepriekš komisija norādīja, šis projekts šobrīd ir tikai plānošanas fāzē, līdz to mēs šobrīd jau nevaram viņu pārmest projekta īstenošanā veiktos um, pārkāpumus, jo šobrīd tā ir tikai plānošanas fāze. Tāpat arī eh, risks, ka varētu pārkāpt arī atsevišķus pārtiks nekaitīguma aspektus, lai gan jūs par tiem nerunāt savā pētīcijā lūgumrakstā. Vai jūs vēlaties, lai mēs arī atbildētu uz to? Labi, tad došu kolēģim no Digisanko vārdu, un tad mēs runāsim vēlreiz arī atgriezīsimies pie Sevezo direktīvas iespējamiem pārkāpumiem. Jā, paldies. Es pārstāvu Digi Sanko, tātad veselības ģenerāla direktorātu. Un mēs arī esam saņēmuši informāciju un arī esam izpētījuši šeit iesniegtos dokumentus. Tas ir pārstrādes uzņēmums, plānot, eh, um, tātad, eh, kur viņa audzē midijas. Kādā ziņā mēs redzam, kā te tiek izmantot, protams, arī zināmās akvakultūra audzēšanas metodas, un te tiek pielietotas metodas, kuras ir arī sankcionētas un kopš 2006. gada tur gan ir atrunāts. Bet, piemēram, trešā pielikumā regulā 2004. gada regulas mm, pielikumā, trešajā pielikumā ir skaidri norādīts, ka prasības, kas ir saistošas tātad eh, gliemveidīgu audzēšanai, ir. Um, ir skaidri atrunāts, un tāpat arī otrajā sadaļā, trešajā pielikumā ir skaidri noteikts, ka ir jāveic oficiālas pārbaudas. Un to ir jāveic vietējām sabiedrības veselības iestādēm. Tāpat arī šajā sadaļā ir noteikts precīzes pārbaudas, tehniskās prasības Mm, un te ir atrunāts arī, ja, piemēram, ir jāveic arī visu to sanitāro normu pārbaudas. kurās audzē šāds klienveidīgos. Tātad mēs runājam īpaši par mīdiju audzēšanu, tas ir ļoti sarežģīts process. Te jāveic ļoti rūpīgi veselības izvērtēšana, sabiedrības veselības izvērtēšana. Un attiecīgi iestādēm ir jānosaka šāds um, ražošanas arī teritorijas un to darot, ir jāņem vērā viss e, iespējamais piesāņojums. Tātad nav runa tikai par gaisa piesāņojumu, mikrobioloģisko piesāņojumu, bet arī iespējamo ķīmisko vielu piesāņojumu. Tad jāskatās, lai nebūtu nekādi toksīni. šāda klimbērīga audzēšanai, protams, tad ir jābūt saskaņā sabiedrības veselības normām. Tātad arī, ko šeit saņēmu šajos dokumentos, mēs tomēr redzam, ka ir polihlorīni, tomēr ir no, to klātbūtni novērot, konstatēta. Un līdz ar to, lai gan te vairs netiek audzēt šādi divvāku moluski, mēs tomēr redzam, ka jau šobrīd varam konstatēt, ka atsevišķās mīdīšu sugas ir jau piesārņots ar šiem toksīniem. Un tas jums liek domāt un saprast, ka viss šī teritorija iespējams ir piesāņota un līdz ar to visai teritorijai būs ļoti grūti piemērot uh, noteiktos um, divāku molus kaudzēšanas noteikumus. Nu, katrā ziņā šīs lietas mēs esam pētījuši, un mums vēl arī būs turpinā jāizskata. Un... Tātad, kur mēs nosakām klasifikācijas procedūras, arī pirms 2011. gada, kad bija noteikums spēkā. Labi, šī tā teritorija vairs netiek izmantot, un, bet eh, tad mēs varētu teikt, ka vairs nav apdraudējums sabiedrības veselībai, jo skaidri noteikts, ka mīdīs tur audzēt nedrīkst. mums būtu ļoti svarīgi saprast, kuras tieši teritorijas tad Apulijas reģionā tika izmantotas. Līdz šim saņemta informācija par to, ka tā ir bijusi teritorija, kas šobrīd tad vairs netiek izmantot. Kur tika audzēta mazās mīdīs, agrīnā stadijā, kuras vēl neizmanto tieši uzturā. Tātad mēs runājam par produktu ražošanas posmu, kurš tad nav domāts vēl tiešai patēriņam. Un te mums jau bija jākonstatē iespējamie pārkāpumi, piemēram, pat arī dioksīna klātbūtne. Nu, jāatzīst, ka šobrīd nav skaidrs zinātniskā pierādījuma par to, vai arī vēlāk e, šīs midijas, kad jau attīstās un nonāk uz patērētāja galda, vai tad tur arī vēl ir klā, toksīna klātbūtne vai nav. Nu labi, tad es turpināšu tālāk par SEVESO direktīvas pārkāpumiem. Tātad es sacīju, ka mēs esam nosūtījuši arī vēstules Itālijas iestādēm, mēs esam saņēmuši arī, nesam saņēmuši pilnībā visas vēstules, bet uh, ir atbildes, kuras esam saņēmuši. Itālijas iestādes ir norādījuši, ka sākotnējās drošības norma ievērošana un īstenojamības um, projekta īstenojamības novērtējums, tas tika iesniegts 2012. gada 27. martā. Tomēr šī projekta īstenošana ir apturēta uz nepieciešamo laiku, lai veiktu turpmāko sabiedrisko apspriešanu un līdz ar to izdarītu vajadzīgos secinājumus un balstoties uz tā atbildīgā iestāde tad varētu pieņemt lēmumu par jauno aktivitāšu um, autorizēšanu vai aizliekšanu. Bet papildus tad vēl iestādes ir pieprasījuši arī jaunu informāciju no um, šī projekta attīstītāja par sabiedrisko konsultāciju rezultātiem. Un tad sagatavotais ziņojums jāatzīst, ka nav bijis pietiekams, lai attiecīgi iestādes varētu veikt jaunu šādu uh, ārkārtas pasākumu plānu. Nav arī skaidrības par to, vai tiek ievērot atbilstība un visi drošības riskiem, kas būtu saskaņā tad ar CVSO direktīvu jāņem vērā iespējams domino efekta a, rezultātā. Šis ārējais ārkārtas situācijas plāns ir bijis spēkā tātad pēdējā versija no 2011. gada novembra, un tas arī kalpo par pamatu ārkārtas uh, ar plānu izstrādē. Tad mēs runājam par iespējamām tālāku attīstību. Tad ir jānodrošina šāds ārkārtas plāns, jāaktualizē tas, tāpat ir jāveic domino efekta situācijas novērtēšana, un tad ir iespējams panākt arī šī projekta attīstības tālāko atļauju. Tātad mūsu secinājums būtu šāds. Lai arī esam saņēmuši situācijas eh, izvērtējumu, un ir skaidri noteikts, ka ir jāizveido pirmkārt ārkārtas situācijas plāns un ir jāizveido iespējams domino efekts, tad izrādās, ka, protams, arī vietējām iestādēm tomēr ir bijusi nepieciešama informācija, lai pieņemtu šāds lēmums. Vienīgais, kas ir izpal izpalicis, ir bijusi sabiedriskā apspriešana. Tāpēc ir jautājums par to, vai sabiedrības apspriešana ir notikusi mm, tieši attiecībā uz ietekmes uz vidi novērtējumu izstrādē. Tā kā mēs runājam par 2012. gadu, 15. janvārī pēdējā nosūtītā vēstule šogad jau, mm, un tobrīd tā tiek izvērtēta, un tā kā es domāju, pavisam drīz mēs varēsim pie jums atgriezties un pastāstīt par aktuālāko informāciju izmeklēšanas skaitā. par otro lūgumrakstu. Bet es aicinātu jūs varbūt izteikties vēl ātrāk, jo mums ir arī vēl cits lūgumraksts, kas aizskata. Jā, es saprotu, ka mēs varam izskatīt šīs abas lūgumrakstus kopā, jo, mm, kā es sacīju, tad ir savarunas eh, ar Itālijas pašvaldībām un atbildīgām iestādēm. Tad ja mēs skatāmies, vai te netiek pārkāpts Eiropas tiesības. Otrajā lūgumrakstā, ko jūs sacījāt, jūs jau precizējāt konkrētas lietas, iespējamos pārkāpumus četros projektos. Itālijas iestādes eh, ar mums eh, visu laiku kontaktā. Mēs esam pieprasījuši papildus informāciju un esam saņēmuši arī papildus informāciju. Bet jāatzīst, ka līdz šim tad mēs līdz ar to neko, nekādu papildus pārkāpumus nekonstatējam nevienā no šiem četriem projektiem. Īsumā mēs jums tad iesniegsim šo paziņojumu tad raksturveidā, pavisam drīz. Nu jā, tas būtu lieliski. Un līdz ar to tas uzlabot arī mūsu tālāko komunikāciju. Augens kundze, jā, pavisam īsi paldies arī jums par šīm atbildēm un paldies, ka šīs logumraksts paliek atvērts. Īstenībā mani tas šokēja, ka jūs sacījāt par šīm mīdijām. ka tas neapdraud cilvēku uh, patēriņu. Dioksīns nonāk vidē un paģiet tad vairs neuzrādās uh, kā gala produktā, um, bet galu galā tas taču ir vidē tas nonāk un galu galā tas taču nekur nepazūd dioksīns. Tas tad noteikti jūs viņu apēdat galā arī. Un komisiju satrauc, protams, dioksīns. Uh, mazajās mīdijās, tad, un pat tad, kad jau viņas ir tā kā attīstība pilnā ciklā, tad vairs nestrauc. Nu jā, paldies jums, Aukens kundze. Jāra kungs vēl. Jā, tieši tas pats. Es arī gribētu, lai lūgumraksts paliek atvērts. Jo šeit šī komunikācija ir vēl atvērta un viss tur turpinās. Un, piedošana, te ir runa par indi, dioksīnu, un mīdijas varbūt tu vairs neaudzē, bet vienalga tur ir cilvēki, kas dzīvo blakus šajās teritorijās. Un tā kā gadījumā mēs negribam kaut kādā atrunāties, un lai tas paliek mūsu komitejā. Labi, tad šis paliek atvērts lūgumraksts, un tagad ķeramies pie nākamā. Diana Senžadijān kungs, lūdzu pastāstīt par šo lūgumrakstu. Allora, ringrazio, grazie, signora Presidente. Ringrazio. Paldies, priekšsēdētā. Pateicamies Eiropas parlamentam par to, ka viņi. Es atvainojos, saka priekšsēdētāji. Es, jūs runājat par 16. Nē, tagad par 17. jārunā, vai ne? Tā nav mana kļūda, tā ir Deivida kļūda, saka Paliederlī kundze. Lūdzu, turpiniet. Paldies. Meno, ma c'è la 17, e la nostra è la 18. Mūsu lūgumraksts ir, pulks, ir numur 18, tad kā ar eh, lūgumrakstu numur 17, to, kas ir pirms mums. E allora, eh, buongiorno intanto. E, mh, mm, Labrīt. Iepazīstināšu ar sevi. Es pārstāvu trīs eh, lūgumrakstu iesniedzējus, jā, trīs lūgumrakstus. 2007 483 1147 2008. gada un 1472 no 2009. gada. šie trīs lēmuma raksti attiecas uz um, gāzes pievades uh, izmaiņas plāniem Triestes līcī. Un runa ir par šo plānu drošumu. Šie projekti apdraud šos plānus, plānu drošumu. Vispirms vēlos norādīt, ka gāja runa par gaz naturāla Spānijas uh, uzņēmuma īstenojamie projekti, Triestis uh, līcī, offshore projekti. Pirmais no šiem diviem projektiem. pēc vides ministrijas pieprasījuma ir īstenojot ietekmes uz vidu novērtējumu. Un atļauja jau ir sniegta. Un cita lieta attiec uz offshore projektu. Taču mēs attiecībā uz šiem plāniem apšaubām vairākas kritiskas lietas. Tas mums ir izšķiroši svarīgi. Tas attiec tieši uz šo atļaujas piešķiršanas procedūru. Runājot par Triestes ostu, bija izsniegta atļauja e, savā veidā atsevišķā procesā. Tas bija atsevišķs process, gāzes vadam. Un tas ir acīm redzams Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpums. Par to esam sūdzējušies. Runājot par Triestas ostas gāzes pievadi, atļauja tam tika sniegta bez uh, strateģiska izvērtējuma īstenošanas. Projekts neatbilda plānam triestei, un tas arī netika attiecīgi izvērtēts. Tātad šim diviem uh, gāzes pievedes izmaiņu plāniem uh, tiek skarts trīs uh, Vāca, Horvātija, Itālija, Slovenija. Divas valstis jau ir Eiropas Savienības dalība valsts, un Horvātija drīz eh, iestāsies Eiropas Savienībā. Tātad mēs runājam par visam nelielu posmu, triestes līdzī. Tomēr arī šeit visam jābūt caurskatāmam un izvērtējumam jābūt pārskatāmam. Taču tas tika īstenots pretstatā tiesību aktiem, un Slovenija savus pārvaldes īstenoja tikai vēlākā posmā. Visi nepieciešamie dokumenti šiem projektiem tika nosūtīti uz Sloveniju. Un tagad esam nonākuši pašreizējā situācija, runājot par drošumu. Abi projekti vairo navigā, risku navigācija ietristas līdzī. Un Gas Natural projekts pašā Trīsdesmit rūpnieciskajā ostā pakļauj milzīgam riskam pašas pilsētas iedzīvotājs. Hmm bija vajadzējis eh, iz, īstenot eh, riska izvērtējumu pat pa, saskaņā ar SVSO direktīvu. Eh, tas attiec uz gas naturālu un arī bija jāapspriežas ar vietējiem iedzīvotājiem, taču tā nenotika. Vietējie iedzīvotāji nesaņēma nepieciešamo informāciju, lai īstenot atbilstošs izvērtējums. Tas īpaši attiec uz gas naturālu projektu. Tā kā trūkst informācijas vietējiem iedzīvotājiem, mēs uzskatām, kā tas ataino arī visu nepareizo ietekmes uz vidi novērtējumu procedūru. Visa situācija nozīmē to, ka šīs ražotnes patiesībā ir pavisam netālu cita citai. Biljoni, uh, miljardi gāzes kubikmetru gadā ļoti ierobežotā teritorijā ir vienkārši nepieņemami. Taču pat labam ir saņemta atļauja šiem projektiem. Šie projekti ievērojami palielinās uzbrukuma risku, un, protams, tas ietekmēs kuģniecību un vietējo iedzīvotāju labsajūtu. Tas viss jau ir uzsvērts, jo mums Triestas ostā ir lielākais naftas termināls siltnaftas termināls vidusjūras basēnā, un tas vien sniedz gā naftu visai Eiropai, un šis dabasgāzes, šī dabasgāzes ražotne būs turpat blakus tā, tad jūs redzat, cik uh, liels ir uzbrukuma risks, lielākais vidusjūras termināls tiks bloķēts, un tad arī uh, Centrāla Eiropai nebūs eh, piegādāt naftu, un nekas no tā nav izvērtēts ietekmes izvērtējumā. <clears throat> Tas ir nopietns pārkāpums. Vēl ir jāņem vērā arī tas, ka abi projekti palielinās eh, atmosfēras piesārņojuma apjomu šajā teritorijā. Un tas ir, protams, Itālijas šujies eh, reģions, un tad tie arī ir uzskatām par pārkāpumiem. Mm, tas pārkāpja 2008. gada gaisa kvalitātes tiesību aktus. Tad gaisa kvalitāte, izvietot šīs ražotnes šeit, pasliktināsies. Tātad netika ņemts uh, ietekmes uz vidi novērtējumā arī šis gaisa piesārņojuma paaugstinātais risks. Vēl viena cita lieta. Uh, attiec uz to, ka ietekmes uz vidi novērtējumā ir jāparāds alternatīvi, alternatīvas izvietojuma vietas. Taču tāš nemaz nav paredzēta šajā gadienā. Te ir runa tikai par triesti un uh, projekts uh, triestis līdzī offshore. Uh, Taču mēs runājam par reģionu, kas ir pavisam netālu no Slovenijas reģionālajiem ūdeņiem. Un, protams, ka arī šie ūdeņi un šī valsts tiks skarta. Un vēl viena lieta. Nobeigumā tā ir ļoti svarīga. Tā tad ir runa par teritoriju, kas skar trīs valstis un caurskatāmības noteikumiem jābūt pavisam uh, stingriem, un līdz šim tā nav bijis. Triestas ostai starptautisks status un Triestas līča ūdeņiem arī ir savs īpašs status, kā norādīja Eiropas komisija. Pavisam nesen 2012. gada augustā Triestas ostai tika piešķirts starptautisks status saskaņā ar miera līguma astoto pielikumu. Šis līgums ar vienu ir spēkā, un Triesas osta tika atzīta par brīvo ostu, un tas nozīmē, ka šī osta nepiedara kādai vienai valstī, piemēram, tā nepiedara Itālijai, tā piedara visām valstīm pasaulē. Un Itālijas tiesību akti, kas izriet no Eiropas Savienības tiesību aktiem, nav attiecināma situācija. Tātad uh, gas naturāli ražotne tika um, atbalstīta saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem, bet tā, uh, tas ir konfliktā ar uh, Mm, šo miera nolīgumu. Paldies, Čuras Tante, Kadešku kungs komisijas vārdā. Thank you, Madam Chair. Uh, well, the... Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas komisija jau sen šeit īsteno izmeklēšanu. Mēs jau vairākus gadus uzturam saziņu ar um, lūgumrakstu iesniedzējiem un ir izvērs vairākas izmeklēšanas. Pavisam īsi gribētu pastāstīt par šo izmeklēšanu. Un, nu, protams, ka tās attiec dažādiem jautājumiem. Pirmā izmeklēšana ir jaunā pilota izmeklēšana. Tā attiecas uz Triestes ostas plāna izmaiņām un Triestes teritorijas izmantošanas plānu. Te nav runa konkrēti par eh, gāzes pievadu plāniem, izmaiņām, bet tieši par uh, ostas plānu. Mm, mēs uzturam saziņu ar Itālijas varas iestādēm, un šķiet, ka attiecīgas procedūras no Itālijas varas iestāžu puses tika attiecīgi veiktas. Mēs, protams, pētām, kā tas reāli ir. Vēl viena lieta saskaņā ar, ar SVN direktīvu šāds obligātais izvērtējums ir saistīts tikai ar plāniem. Tātad, lai uz šādu gadienu attiektu šī direktīva, SVN direktīva, attiecīga programma ir jāprasa administratīviem noteikumiem. Šiet, ka ne Itālijas, ne ES tiesība akti mm, pārēdz, <clears throat> ka šāda procedūra jāizvērš saistībā ar gāzes pievedes plānu. Tā tad nav obligāti pieņemt šādu plānu, un nav arī obligāti izstrādāt SVN, pakļaut SVN direktīvai šādos gāzes pievadas izmaiņu plānu gadījumā. Taču attiecībā uz vispārējo trīstis un ostas plānu nav prasību šajā jomā. Runājot par sevi savu direktīvu. Uh, šī izmeklēšana turpinās. Tā ir cita izmeklēšana, bija arī pārkāpuma procedūra pagājušajā gadā. Tā ir tāda vispārīgāka izmeklēšana, kas ir saistīta ar sevis direktīvas piemērošanu attiecībā uz esošajām ražotnēm Triestas reģionā. Tātad nav runa par gāzes pievedes plāniem, jo šie projekti vēl nav īstenoti izmeklēšana tika īstenot saskaņā ar 9. pantu, tad kā domino efektu visām ražotnēm šai teritorijā. Esam ieguvuši papildu atbildes no Itālijas varas iestādēm, tās mēs vēl izvērtēsim, taču svarīgi norādīt, ka pat labam te nav runa par gāzes pievadas izmaiņu plāniem. Tātad šīs prasības neatiec uz šiem plāniem, tāpēc mēs skatām citus, citas ražotas riestis reģionā. Runājot par gāzes pievadas izmaiņas plāniem, šis projekts sākās 2009. gadā, un kā jau minēja, lūgumais tiesniedzējs ir runa par trim ražotnēm. Uz katru no tām attiec atšķirīgu situāciju. Tad pirmkārt ir saule projekts. 2009. gadā tika e, izdots rīkojums, taču vēl nekāda atļauja nav piešķirta šim projektam. Tātad projekts vēl nav apstiprināts. Saskaņā ar e, mūsu saņemto informāciju no Itālijas varas iestādēm Izskatās, ka atļauna tiks sniegta, līdz netiks īstenots ietekmes uz vidu novērtējums gāzes pievadam. Saskaņā ar jaunāko informāciju mēs uzskatām to par pozitīvu rādītāju. Ostas pārvalde arī īsteno šo SEA un SVN un uh, ietekmes uz vidu novērtējumu izvērtē. Un, protams, var apšaubīt saules termināla būvēšanu. Un, protams, tas aspekts jāņem vērā saskaņā ar IVN procedūru. Itālijas vides ministrs ir vēl sācis IVN procedūru zālē un 2009. gadā tika mm, izsniegt atļauju, taču te vēl var paredzēt papildus procedūras. Otrais projekts ir saistīts ar gāzes vadu, paredzēts, ka tas savienos eh, eh, šo projektu ar gāzes tīklu. Mm, atļauja vēl nav izsniegta, taču arī IVN procedūra vēl nav pabeigta. Komisija ir uzzinājusi, ka ir notikuši saziņa ar Sloveniju IVN procedūras gaitā, taču procedūra vēl nav noslēgusies. Trešais projekts ir offshore projekts, un arī šajā gadienā situācija ir līdzīga. Tas vēl ar vienu nav ieguvis atļauju, IVN procedūra arī vēl nav pabeigta. Un ņemot vērā triestes ostas pārvaldes nostāju, Itālijas vides ministrija izvērš vēl tālākus pētījumus IVN procesa ietvaros, jo ir tādas bažas, uz kurām norādīja arī lūgumrakstiesniedzēji. Mēs esam ciešā kontekst, kontaktā ar Itālijas varas iestādēm un ar visām dalībvalstīm, arī Horvātiju. Es ar to Itālija arī ir jāveic attiecīgi soļi. Nobeigumā vēlos uzsvērt to, ka lūgumrakstu iesniedzējiem varētu sacīt. Tā kā šie projekti vēl nav ieguvuši atļauju, ir ļoti grūti nonākt pie galīgā secinājuma. Attiecībā uz to, kā IVN prasības ir tikuši īstenots tikai tad, kad Itālijas varas iestādes piešķirs galīgo atļauju šiem gāzes vadiem Tikai tad varēs redzēt, kā IVN direktīvas prasības un sabiedriskās aptaujas prasības ir tikušas ņemtas vērā. Tikmēr, protams, esam izvērtējuši visu informāciju, ko esam saņēmuši no lūgumraksta iesniedzējiem, no Itālijas varas iestādēm. Esam regulāri uzdevuši jautājumus Itālijas varas iestādēm, un mēs zinām, kā situācija attīstās. Taču šorīt Šeit jau izskanēja informācija, ka IVN direktīva paredz zināms ierobežojums rīcībai Eiropas Savienības līmenī saskaņā ar Eiropas Savienības tiesas sniegto interpretācija tikai tad, kad ir apzināti, uh, ir nepārprotams liecības par apzinātu nepareizu novērtējumu, var secināt, ka ir noticis pārkāpums. Uh, Taču ņemot vērā to, ka šajā gadiem procedūra vēl nav beigusies, svarīgi procesi vēl var turpināties. Neesam nekādi, nekādā veidā identificējuši Eiropas tiesības aktu pārkāpums. Saskaņā ar mūsu analīzi, ko esam veikuši līdz šim, mēs neesam identificējuši šādas uzskatāmas kļūdas. Pat labam ieinteresētai personai ir jāpierāda, ka ir problēmas, piemēram, saistībā ar izvērtēšanai paredzētiem datiem. Esam gatavi saņemt uh, informāciju, taču, kā jau norādīju savā sarakstē ar uh, lūgumrakstu iesniedzējiem, uh, mums ir vajadzīga ļoti specifiska informācija, lai varētu pierādīt, ka pilnīgi neapšaubām ir bijuši pārkāpumi. Ja nebūs uh, uzskatām pierādījumi, tad mēs nevarēsim mm, neko šai situācijai darīt. Pat labam pārkāpums nav ticis identificēts, ņemot vērā procedūras gaitās par to soļus. Mums ir arī jāņem vērā, ka pat labam vēl nav piešķirt, piešķirti galīga atļauja saskaņā ar IVN direktīvu. Vispirms ir jāsagaida visi secinājumi no, piemēram, nacionālās varas iestādes saistībā ar sabiedrības aptauju un tā tālāk. Un vēl pēdējais punkts par gaisa kvalitāti. Es domāju, Itālija pagājušā gada beigās, decembrī, novembrī tika atzīta kā valsts, kas pārkāp gaisa kvalitātes prasības. Un jūs zināt, šis ir gaisa kvalitātes gads, nē, komisija ļoti rūpīgi seko šim aspektam, un ir eh, horizontālā pārkāpuma procedūra pret daudzām dalībvalstīm, un mēs pieprasām, lai Nacionālās varas iestādes rīkoja šajā situācijā. Paldies! Liels paldies, saka priekšsādātāji. Tā bija ļoti interesanta prezentācija. Nu, un tad tagad pārēsim tālāk pie jautājumiem. Klevs kundze, vai jūs vēlaties izteikties, lūdzu? Jā. Esmu Slovenijas pilsone. Nāku no Bilingvāla reģiona. Tas ir pavisam netālu no Triestas. Un tieši šajā reģionā projektam būs ietekme. Ja necentīsimies to apturēt īstermiņā, es dzīvoju e, tieši Triestas līča piekrastē. Kā Slovenijas pilsoni, mani pavisam tieši skar šis jautājums, jo burtiski atrodot, man dzīvesvieta ir pārsimt metrus attālumā no šīm pārstrādes iekārtām. Mhm. tas, ko teica Green Action pārstāvis un arī citu organizāciju pārstāvis, eh, kas pirmīt runāja Slovenijas vārdā, nu, jāsaka, šai teiktajā ir ļoti daudz patiesības. Un ļoti labi, ka viņi bija šeit un izteicās. Vēl pirms tiek dota gala atļauja šiem projektiem. It īpaši runāja par šiem nenokārtiem jautājumiem par regazifikācijas iekārtu. Slovenijā mums jāsaka, tas patiešām ir tāds karsts eh, kartupels, ļoti sarežģīts temats. Tas tiek apspriests gan reģionā, reģionālos, gan citos līmeņos. Un visās valstīs, kas te tiek skārtas, tas ir ārkārtīgi aktuāli. Mēs neesam neko dzirdējuši par tām briesmām, par tiem draudiem, ko projekti uh, Eh, var radīt, ņemot vairāk iekārtas, atradīsies tik tuvu cilvēku dzīves vietām, un es tomēr gribētu kaut kādu veidu apliecinājumus, ka šādu draudu nebūs. Mēs tiešām ceram, ka Eiropas Savienības dalība valstis darīs kaut ko. Vēlamies kaut kādas garantijas un vēlamies gal galā arī referendumu par šādu projektu apstiprināšanu. Īpaši man uztrauc tas, kas tika teikts par gas naturo projektu. Jo tas tiešām šķiet ārkārtīgi bīstams, ņemot vairāk, tas ir ārkārtīgi pietuvināts eh, cilvēkiem un arī ietekme uz vidi, jāsaka, vēl pat nav izvērtēta un uz dabu tāpat. Te nevaram runāt tikai un vienīgi par vidas ietekmes novērtējumu. Te mēs runājam arī par ietekmu uz navigāciju, uz jūras vidi, uz visu šo reģionu, uz arī uz triestas ostu un tā tālāk. Visi šie ko, atsevišķi komponenti veido ļoti svarīgi kopaini. Komisija bija ļoti skaidra prezentācija, viņa ļoti skaidri arī izklā, izklāstīja, kāda ir situācija un kā viņi to saskat, bet neskatoties uz to, tomēr, tomēr man joprojām ir bažas par to, ka šis projekts faktiski sadalīts trīs atsevišķās daļās, kas katrs iet savu ceļu. Tātad vispirms šis termināls regazifikācijai, pēc tam lūk šīs būvats, eh, bū, cauruļvats, kas savienos atsevišķas iekārtas un pieslēgs nu, šo iekārtu nacionālajiem tīklam. Mums tiek teikts, lūk, ka samazināsies ietekme uz vidi. Bet cik tālu man zināms, nu, vismaz tas, ko mēs dzirdam Slovenijā, tad eh, ir ļoti negatīvs viedoklis par šiem projektiem. Arī plašsaziņas līdzakļos par to tiek daudz rakstīts, un jāsaka, visa šī informācija ir ļoti negatīva. Mēs uzskatām, ka situācija nav skaidra. Joprojām. Lasot šos dokumentus, nekādas skaidrības, ne, nekāda skaidrība nerodas. Vietējie eh, daudzi uzskata, ka vietējās pašvaldības tāpat, ka šis projekts ir vajadzīgs. Pašvaldības ir ļoti cieši un tiešām mērā iesaistīts projektu īstenošanā viņas pieņem. Un tās lielā mērā nolēmušas, ka uh, nu, tomēr jāizvērtē ir sekas un eh, tām vajadzētu it kā projekts atbalstīt, bet tās ir konstatējuši, ka ietekme varētu būt negatīva. Un tāpēc es gribētu lūgt komisiju kā līguma sargu un aizbildni. Varbūt vēl izteikt kādus komentārus par šo jautājumu. Lūdzu. Thank you very much. Paldies. Arī es esmu no Slovenijas. Bet tas, ko es gribēju uzsvērt, ka šie termināli nebūtu nav apšaubāmi tikai reģionālā mērogā, un tas neatiec tikai un vienīgi uz Sloveniju un kaut kādiem konkrētiem eh, reģioniem. Drīzāk, te mēs runājam arī par vidi kopumā, arī Itālijas vides ministra ziņojums par vidi, manuprāt, bija ļoti pašsaprotams. Džurastante un arī Klevis kundze runāja par visu to loģistiku un procedurālajām sistēmām un tā tālāk, bet tas, ko es gribēju teikt, ir tas, ka šeit nerunājam tikai un vienīgi par procedūrām, kas ir vai kas vēl nav apstiprināts administratīvi, nē. Runājam par ārkārtīgi nopietnām, nopietniem draudiem vidē. Es negribu atklāt, atkārtot visu to, kas jau tika teikts. Nē, bet gribu vērst jūsu uzmanību uz vienu no šādiem draudiem un problēmām, kas, manuprāt, ir visbūtiskākā. Respektīvi, tas ir tas, ka Adrijas jūrā jau ir dzīvesudraps. Un jau vairāk, un jāsaka, lai tas noardītos, ir vajadzīgi vairāki gadsimti, un tas tur atrodas tāpēc, ka uh, Idrijā bija dzīvesudraba raktuvs. Tātad piesārņojums jau pastāv tie par to tiek saņemt ziņojumi. Bet ja šādā veidā eh, tiek tālāk īstenot kaut kādu veidu termināļu būvi, tad tas var aktivizēties un var palielināties dzīvesudraba saturs arī dažādu veidu sas, savienojumos. Tāpēc es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi eh, par šo problēmu neaizmirst. No nu, enerģi, enerģētikas drošības aspekta raugoties, jāsaka, šeit nekāda jauna fakta acīm redzot nav. Jo Saustrīm projekts turpinās, kā mēs zinām, tur tie lieliem soļiem iet uz priekšu pareizajā virzienā. Tāpat arī Nabuko projekts turpinās. Tāpēc nedomāju, ka šāda veida projekti drīkstētu tikt īstenot ar aizbildinājumu, ka vajadzīga energoapgādes drošība. Un es domāju, ka jāatcerās, ka ir citi prioritāri projekti Eiropas Savienībai. Un visbeidzot, vēlos teikt, ka pastāv arī milzīgs risks, ka Slovēnija varētu iesniegt prasību tiesā. Un tikai pēc tam, un varbūt tas var notikt pat pēc tam, kad jau investori būs sākuši ieguldīt šajos projektos. Jo tiek teikts, lūk, ka Slovenija ir jānogaida gala apstiprinājums projektiem, lai izvirzītu kaut kādu veidu sūdzības un bažas. Un tāpēc es gribētu vaicāt Eiropas komisijai, lai tā, nu, ir jau profilaktiski, provizāriski šādu situāciju novērš. Thank you very much. Uzāc, paldies. Liels paldies, Mojas, arī par jūsu ieguldījumu šajās debatēs. Runājot par šo projektu. Tie no jums, kas par to neko nezina, es jums varu pastāstīt, ka 2008. gadā jau runājām par kaut līdzīgu situāciju, kas bija saistīta ar Nord Stream projektu. Nu, un tagad tas viss atkārtojas mazākā mērogā. Tā, zināmā mērā, tāda pat Nord Stream gadījums, bet tikai Adrijas jūrā. Un pirmām kārtām šeit jāskatās uz šo pārobežu dimensiju, kas saistīta ar visiem projektiem. Par to netiek runāts, tiek ierosināt lūk jauni grozījumi no komisijas puses – Un tāpēc šādi grozījumi regulā atbilstīgi jāatzīst. Un tur skaidri un gaiši arī jāpasaka, ka šis projekts iesaista ne tikai Itāliju, nu atvainojiet, bet Itālija nebūtu nav vienīgā, kas eh, var tagad šo projektu kaut kā uzspiest, apstiprināt vai neapstiprināt. Nē, te gal galā ir juridiskā kompetence arī Slovenijai un Horvātijai. Un te, at, te jāpiemēro starptautiskās tiesību normas īpaši ņemot vērā triestas ostas brīvostas statusu. Un tas jā, par to jārunā jau iepriekš. Nekāda veida ietekmes uz vidi novērtējums un citas procedūras nevar tikt uzsāktas, ja šie tiesiskā rakstura jautājumi netiek atrisināti. Jo kā tad gal galā īstenot vidas ietekmes novērtējumu, ja tas tā ir struktūra, kam ir īpatnības? Un kas tiek kam ir atzīts īpašs status kā starptautiskai struktūrai. Nord Stream gadījumā tas bija obligāti. Katrai no iesaistītajām dalībvalstīm, nu vai tiešā vai netiešā veidā iesaistītāja dalībvalstī, bija jādod piekrišana. Juridiskā kārtā eh, bija jādod piekrišana vidas ietekmes novērtējumam. Un nu, man šķiet, ka komisija nav pastāstījusi mums to jo neviens no vidas ietekmes novērtējumiem nevar tikt veikts un uzskatīts par derīgu, ja to nepieņem visas iesaistītās valsts, katra iesaistītā dalībvalsts, tātad to starp arī Slovenija. Tālāk. Ir pilnīgi acīm redzami, ka situācija ir ārkārtīgi sarežģīta, šie projekti ir ārkārtīgi komplicēti, un tīri no juridiskā viedokļa, no vides viedokļa, un tāpēc nepiet te, te, tie uzskatām par strateģiskiem ietekmes novērtējumiem, un turklāt ir vajadzīga arī integrēta pieeja. Mēs šeit runājam par kaut ko vairāk nekā tikai iet, vidas ietekmes novērtējumu, vai tas ir pilnīgi strateģisks pēc sava rakstura. Un tāpēc tas būtu arī atbilstīgi jārisina un jādara tas jau iepriekš, pirms tiek sniegts gala apstiprinājums. Komisija var kaut ko darīt, es domāju, tā var izstrādāt kaut kādu veidu ietvaru šādai komplicētai procedūrai. par to, kā tad tiek izstrādāt šādi iekmes novērtējumi, kā tos visas valsts apstiprina un tā tālāk. Un ja ne, tad tādā gadījumā komisija eh, provizoriskās, eh, provizoriskās attīstības posmus nevar ietekmēt, un tas nav pareizi. Pēc tam tikai varēs teikt, rokas plātīdams, lūk, nu tā, nu tas ir noticis. Nē. Šeit vispār netiek runāts par drošumu jautājumiem. Kurš tad beigās parūpēsies? piemēram, par iespējamiem terorisma riskiem, kas saistīti ar šādas nozīmes projektu izveidi. Kāda veida spēki tad būs? Vai tie būs Itālijas bruņoties spēki, kaut kāda kopēja bruņoties spēki, NATO? Kas tad aizsargās šīs struktūras un projektus? Tā ir te pilnīgi tukša vieta, par to vispār netiek runāts. Arī Nord Stream gadījumā eh, bija jāsaņem piekrišana par to, kas tad būs šie starptautiskos ūdeņos izvietojumie aizsardzības spēki. Tas ir reāls drošības jautājums. Kāda veida militāri pasākumi, kāda tehniski pasākumi tiks īstenot, lai šīs problēmas risinātu? Un kas notiks iespējamās katastrofas gadījumā? Ir vajadzīgs risku izvērtējums. Kas notiks, ja būs šāda katastrofa un krīzes situācija? Līdzīgi kā, piemēram, notika Meksikas līcī. Deep Horizon gadījumā. Un tāpat arī šeit neredzu neviena vārda par legālām garantijām un kompensācijām. Tajā gadījumā, ja kaut kāda veida nelaime katastrofa notiktu. Vai šie uzņēmumi, šie investori, vai viņiem ir kapacitāte garantēt visa veida juridiskās un kompensācija prasības kaut kāda veida katastrofas gadījumos? Par to nav ne vārdu šeit teikts. Nu, tā tad, nu, veiksmīgā kārtā vai ne? Vides komisārs komisijā ir tieši no Slovenijas, un es ceru, ka ar šo konkrēto lietu Potočņika kungs varēs beidzot arī sa saprast to, ka pārobežu jautājumi, kas saistīti ar vidas aizsardzību, ir jāietver juridiski saistošā ietvarā. Jo citādi mēs te varam bezpalīdzīgi sēdēt un kaut ko runāt, bet nav iespējas rīkoties. Nav iespējas pateikt kaut ko juridiski saistošu. Un tad lūk, tikai viss spēcīgā ekonomiskā uh, darbība būs tā, kas visu noteiks. Un atsevišķu dalību valstu intereses tiks pilnībā ierobežotas. Tāpēc es domāju, ka komisijai pienācis laiks nodrošināt juridisku ekipējumu, atbilstīgus instrumentus, kas ļautu šāda veida problēmas risināt. Paldies, priekšsādātāju sēka Vostināru kungam. Jā, šos, šis jautājums paliks atklāts, atvērts, jā, jo te acīm redzami trūks kaut kādu veidu tiesisko normu. Uh, kopējā integrācijas projektā, jo visas šīs valstis taču šajā gadījumā pat nav visas dalība valstis. Tāpēc es domāju, šeit komisijai vēl ir ko darīt. Man tiek teikts, ka ir nosūtīts vēstules abām valdībām, Slovenijai un Itālijai, saistībā ar šo lūgumu rakstu. Postinārukungs pārtauc, bet Horvātija? Horvātija taču oficiāli vēl nav dalība valsts Eiropas Savienībā, vai ne tā? bet tīri no juridiskā skatu punktu rangoties arī Horvātijai šeit ir sakāmais. Arī tai ir jāparaksta un jāratificē visa veida juridiskie aspekti, kas saistīti ar eh, tās dalību valsts status. Tā jau parakstīšana daudzos gadījumos ir notikusi, un jurisprudence līdz ar to attiecas arī uz Horvētiju. Horvātiju. un tam visam ir juridiskas sekas, un tāpēc arī Horvātijai vajadzētu būt daļai no visas šīs kopējās korespondences un saziņas. Jo, ja Horvātija piekritīs kļūt par daļu no projekta, tad tādā gadījumā arī viņiem jāparūpējas, ka tiek izpildītas saistības no viņu puses. Tātad, jūs piekrītat ierosinājumu, ka jānosūt vēstules gan Itālijas, gan Slovenijas un arī trešām kārtām Horvātijas valdībām. Un šis jautājums lūgumrasts paliek atvērts. Uh, Mr. Diana, petition number. Tālāk Diana kungs. 18. Lūg, 18. darba kārtības punkts, lūgumraksts numur 70. Paldies priekšādātāji. Gribu teikt paldies Eiropas parlamentam, ka tas dod man iespēju runāt par šo lūgumu rakstu Mēs vēlamies apstrīdēt lēmumu, kas piešķir atļauju Galsī uzņēmumu e, eh, e, eh, saņemt finansējumu cauruļvadu celšanai no nodokļu maksātāju naudas. Regula 663 čāts 2009 izveido programmu atbalsta sniegšanai. Un dokumentā šeit eh, jās, un jāsaka, konkrētā projekta gadījumā netiek ņemti vērā šajā regulā iekļautie noteikumi. Komisija nav atbildējusi uz jautājumiem par to, cik lielā mērā nodrošināt atbilstību Eiropas tiesību aktiem, lai saņemtu finansējumu eh, šis galsī uzņēmums un projekts. Un Eiropas Savienībai jāsaka, nu, varbūt veiksmīgā kārtā šis konkrētais projekts vairs nav prioritāte. Vēlamies izklāstīt tos kritiskos punktus, attiecībā, kas saistīti ar Galsī projektu. Pirmām kārtām šī projekta laiks, par, paredzētie termiņi eh, ir apšaubāmi, jo tiem, šim projektam vajadzēja uzsākties jau līdz 2010. gadam. Tālāk projek projekta ietekme. Uh, ietekmes novērtējums nav veikts attiecībā tieši uz vīdi, kultūras un arī sociālo ekonomisko ietekmi. Tāpat arī vietējie, netiek, vietējie un vietējie uzņēmumi netiek iesaistīti šajā projektā, un tas nav pieņemami. Ceturtām kārtām nav nekādas skaidrības par projektu īstenošanas laiku, trūkst tāpat arī uzticēšanās šim projektam gan partnerības eh, līmenī, gan arī pietrūkst atbilstīgu lēmumu investīciju ziņā. Neat, nav arī atbilstības Eiropas enerģētikas stratēģijai, nav nekāda veida reģionālās nacionālās plānošanas, kas atbalstītu šādu projektu īstenošanu. Un tātad runājot par projektu īstenošanas laikiem un termiņiem, ir jā, jādomā par to, cik tas ir atbilstīgi vai nē, jo galgulē ir vajadzīgs kaut kāds projekta izpildes laiks. Jo kā tad var īstenot gāzes cauruļvadu saimniecību, ja gāzes vēl nebūtu nav? Ir tad jārunā par to, kādā veidā gāze tiks piegādāta, par kādu cenu, kur tā būs, jo paš šobrīd vēl tādu izēvielu nav, ko varētu par šo cauruļvadu transportēt. Gal galā eh, tas saistīts arī ar Alžīrijas uzņēmumu darbību, eh, Sonatraka, kas ir Galsī galvenais akcionārs. Te bija arī pārklājums plašas viņas līdzakļos. Viņa bija ļoti interesēta šajā iespējā gāzesvada izbūvē. Ja runājam par vidas ietekmes novērtējumu, tad Eiropas komisija ir paziņojusi, ka Galsī ir saņēmis atļauju uh, saskaņā ar šādu novērtējumu beigšanu, bet tas taču vēl neko nenozīmē. Mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai celtniecībai šāda caurvada celtniecībai da, arī būtu atļauju gal galā, taču ar ietekmi, vidas ietekmes novērtējumu eh, apstiprināšu vien nekas nenoslēdzas. Ir virkne noteikumu, kas nav īstenoti šai saistībā. Nav komisijas atzinums saņemts tāpat to pieprasīja Eiro, Itālijas eh, varas iestādes. Un joprojām tiek konstatēts, ka būs negatīvi ieteikumi uz dzīvotnēm. Tas attiecies uz virkni eh, sugām, un vidas ministrija par to jau ir runājusi. Eh, ministrija gan pieprasa tikai pēc tam nelielas izmaiņas projektā, un neņem vērā to milzīgo ietekmi, kas projektam būs uz ļoti plašiem vidusjūras uh, reģioniem. Arī hidroģeoloģiskā ietekme nav izvērtēta. Tāpat arī kompresijas iekārtas, kas tiks izmantotas un tā tālāk, uh, ir cieši sasaistīts ar vidas ietekmes novērtējumu. Un šeit nav pieņems lēmums ne par kāda veida kompetenci, kompetenci sadali. Un kas tad notiek ar raktuvi teritorijām, kas notiek ar, piemēram, rezervātiem, attiecībā uz atsevišķām sugām, piemēram, ir taču šāda veida rezervāti noteikti bijušo raktuvju, jūras raktuvju teritorijās. Ir tāda reģiona, kas tīri arheoloģiski ir ārkārtīgi nozīmīgi. Pie Sardīnijas krastiem, piemēram. Tāpat arī uh, turpat netālu ir vīna audzētājs un tā, kas būs jānolīdzina līdz ar zemi, lai šādu projektu, šādu cauruļvadu iz, izveidotu. Un tas ir tā vispārēji skatoties to jautājumu. Nemaz nerunājot par to, ka šāda gāzesvada izbūve nebūtu nesamazinās CO2 izmešus un tā tālāk un neļaus mums arī diversificēt enerģijas piegādi. Turklāt tas iet pretrunā Eiropas Savienības mērķiem 2020 stratēģijas ietvaros. Un tāpēc šodien esam ieradušies šeit, lai aicinātu Eiropas komisiju mums paskaidrot, cik, dar, cik īstenošanai gatavs ir šāds projekts, ja pat tā partneri tam netic. Un kas ar investīcijas lēmumiem? Jo saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem projekta veicinātājiem, īstenotājiem līdz 2010. gadam jau vajadzēja būt piesaistīšiem investors. Un visbeidzot, netiek, nenotiek konsultācijas ar iesaistītajiem vietējiem iedzīvotājiem. Ir ļoti daudz pārkāpumu, manuprāt, arī attiecībā uz Orhusas konvenciju un starptautiskiem tiesību aktiem. Ja pro projekts nav uzticams arī ne tikai termiņu ziņā. Nav noteikti skaidri termiņi, kad varētu nodro tikt nodrošināta gāzes piegāde. Nekāda skaidrība nav pilnēs no 2009. gada, nav nekāda veida nacionālo dokumentu par infrastruktūru, nav nekāda veida izmaksu ieguvuma analīzes, kas būtu veiktas e, attiecībā uz šo projektu. Jo galsī šķērsotu viena no vecākajām Eiropas salām - Sardīnija. Tur ir ļoti daudz aizsargājumu teritoriju, ekoloģisku teritoriju, bioloģisko saimniecību, kas būtu tieši šī cauruļvalda ceļā. Tur taču ir korķa koku plantācijas un virkni citu plantāciju, kam būs ārkārtīgi eh, liela draudi, kam radīsies liela draudi šādu cauruļvaldu izstrādē, izstrādes rezultātā. Un ja tas pat neatbilst eh, stat Eiropas Savienības mērķiem, nu, tad arī ietek, vidas ietekmes novērtējumam jāņem vērā šāda veida lietas. Es domāju, ka šobrīd jāatceras, ka arī Alžīrijas gāzes tirgu ir milzīga korupcija, un tāpēc ietekmes novērtējums nevar norisināties objektīvi. Vienmēr ir problēmas ar kaut kādu veidu tiesību aktiem šai valstī. Nācerēsimies arī par terorismu aktiem, kas tiek īstenoti pret Alžīrijas gāzes infrastruktūru. Un tāpēc es domāju, šai brīdī, kad Eiropas pilsoņi daudz ko upurē, lai nodrošinātu atjaunot, mums nevajadzētu eh, atbalstīt ar Eiropas Savienības finansējumu šāda veida kaut kādus neīstenojamus, nereālus projektus, kas turklāt neko nedos. Mēs vēlamies parādīt, ka Galsī projekts neatbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem, tas netiek īstenots atbilstīgākajā laika periodā, tas saistīts ar milzīgi daudz problēmām vidas ietekmes ziņā, tas nebūtu neatbilst vietējo un uzņēmumu, vietēju uzņēmumu interesēm, nav pieņemta arī investīciju lēmumu attiecībos projekti, partneri, kas iesaistīti šajā projektā, nav uzticami. Un tīri laika ziņā arī šis projekts nenāk pareizajā laikā. Es domāju, ka ar to eh, ir vairāk kā gana, lai lēmumu par galsību eh, finansējumu atceltu. Mēs ceram, ka šai komitejā eh, jūs varēsiet to pieprasīt, jo ir patiešām ļoti labs pamats, kāpēc to darīt. Ir bijuši ļoti būtiski tiesību aktu pārkāpumi dalībvalstu līmenī un arī Eiropas un starptautiskā līmenī. Un tas, manuprāt, nav pieņemami. Tas mums visiem ir patīk svarīgi. Paldies. Diana, uh... Paldies, Diana kungs. Un tagad došu vārdu komisijai, lai viņi sniegtu atbildu uz šo lūgumu rakstu. De... Jā, jūs man dodat iespēju atbildēt. Paldies. Nu, varbūt domāju, ka būtu svarīgi atcerēties kontekstu, kādā šis projekts tika izstrādāts. Tas tika atzīts par atbilstīgu finansējumu saņemšanai programmas ekonomikas atvisināšanai ietvaros, tā kā to pieņēma padome. Un, eh, lūk, tas tika izvēlēts citu projektu starpā, tajā brīdī 2009. 2010. gadā, kad domājam par projektiem, kas ļautu izkļūt no krīzes, un šāds eh, gāzes vada, cauruļvada mm, izbūs projekts, uh, Uh, varēja palīd, uh, toreiz tik vērtēts, kā atbilstīgs Eiropas Savienībai. Infrastruktūra gāzei un elektrībai, protams, ir svarīga, un šis projekts tika izvēlēts tāpēc, ka tas deva ieguldījumu Eiropas Savienības politikas īstenošanā, īpaši enerģijas drošības uh, no, nodrošināšanā. Un arī šāda projekta rezultātā varētu samazināt šo enerģijas izolēto salu situāciju šāda veida caurvīvadu izbūvu no Alžīrijas uz uh, Sardīniju, un tad pēc tam tālāk tika paredzēts, ka tas varētu turpināties arī Korsikā, un komisija uzskatīja, ka proje šim projektam būtu būtiski ietekme uz uh, piegādes diversifikāciju, jo tas piedāvātu jaunu gāzes piegādes maršrutu uh, caur Itāliju un Franciju, un uh, tas līdz ar to ļautu piedāvāt enerģiju citām dalību valstīm. Ne tikai tā tad nāktu enerģija no ziemeļiem un no austriem, bet lūk arī no dienvidiem caur Itāliju. Šis projekts turklāt ir ļāvis arī, ļaut arī diversificēt piegādātājus, jo lūk šādā veidā gāze tiktu iepirkta. Uh, caur Itāliju ar konsorciju palīdzību, kas veidots kopā ar Sonatrak, Alžīrijas uzņēmumu, kur ir eh, Un te būtu iesaistīta tad lūk arī Itālijas akcionāri tālāk un tā, tā joprojām. No Eiropas skatu punkta raugoties, ja ņemam vērā Eiropas politiku, tad šis projekts vienmēr tika uzskatīts par strateģisku projektu, jo tas veido daļu no to projekta kopuma, kas ļauj enerģētikas jomā veikt diversifikāciju, dažādošanu un kas ir eiropeisks pēc sava mēroga. Līdz ar to tam vienmēr ir bijusi prioritāte. Bet tagad, zinot, kā projekts tālāk ir attīstījies, man sakāms Lukas. Šis projekts šobrīd attīstās, tas ir saņēmis atļaujas eh, saskaņā ar vidas jautājumiem, tas notika 2011. gadā, ir noteikti zinām ierobežojumi, piemēram, lūk, no Itālijas puses. Eh, Itālija izskaidroja komisijai par to, kā visi šie atsevišķie vidas ietekmes elementi varētu tik ņemti vērā cauļovada izbūvas gaitā. Uh, un, e, protams, tiktu ņemt vērā, ņemts vērā tās teritorijas, kas ir aizsargājamas. Tālāk, ja runājam par to, kā projekts virzās uz priekšu administratīvā ziņā, tad visas procedūras risinās, tās ir savā noslēguma fāzē, drīz tiks saņemts arī administratīvais apstiprinājums projektu tālākai īstenošanai, tātad cauruļvada būvniecība, vismaz pirmajam posmam, tas sāktos 2013. gada pirmajā trimestrī, tātad tas varētu jau pavisam drīz sākties. Tāpat ir veikta arī sagatavošanās darbi projektu ietvaros. Piemēram, ir jau lūk pasūtīta arī gāzes apjoma, kas tad tiktu uh, transportēti, tas ir diezgan sarežģīts projekts, tiek ļoti daudz veikti darbi, kas jau aizsākušies eh, ar mērķi šī projekta noslēgumā padarīt to visu par atbilstīgu pasākumu. Par finansējumu runājot šobrīd, investīciju lēmums tiešām vēl nav pilnībā pieņemts. Un tā tas vienmēr ir, ja runājam par lieliem infrastruktūras projektiem, jo tie iesaista dažādas dalībvalstis, ne tikai vienu, un tur ir jāmeklē dažādi starptautiski partneri. Un summas, protams, arī ļoti būtiskas un lielas. Te runājam par vairākām miljārdu eiro, kas būs vajadzīgs šī projekta izbūvēi. Un eh, iesaistītā, visām iesaistītām pusēm ir vajadzīgs laiks, lai nonāktu pie gala lēmumu. Un tāpēc investīcijas šai projektā, protams, nevar tikt eh, apstiprināts tā vienas dienas laikā. Tālāk, runājot par finansējumu no Eiropas Savienības puses, eh, fondi jau ir piešķirti, un tālāk līdzekļi, un, un šie priekš, tomēr šie līdzekļi varēs tikt izmantot tikai tajā gadījumā, ja projekts saņems visu veidu bīdas ietekmes apstiprinājumus un arī izpildīs cita veida prasības, kas noteiktas eh, šajā līdzekļu piešķiršanas atļaujā piemēram, attiecībā arī uz sugu saglabāšanu un tā tālāk. Un turklāt līdzekļi netiks eh, izmaksāti tīri fiziski projekta attīstītājiem, ja viņi nevarēs pierādīt, ka investīcija lēmumi arī dzen ir atbilstīgi pieņemti. Nu tālūk. Eh, Paldies jums. Mēs Protams, tā tikai tam varēs turēt elpu, dzirdēt, kāds tad būs īsti sekas un kas īsti notiks no komisijas puses, kāda būs rīcība. Mēs uzklausījām situāciju un šķiet, ka arī tas, arī, protams, ir daudz plašāks jautājums, ne tikai vide, piemēram, arheoloģija, kas arī būtu jāizskar pirms mēs varam turpināt šo jautājumu. Tātad, ja neviens neiebilst, tad lai arī šis lūgumraksts paliek atvērts. Nu, garā ziņā tad mēs um, ceram, ka atrisināsies arī finanšu jautājums. Un tiks veikts pamatīgs novērtējums un uh, tātad viss saku izvērtējums. Vai kāds vēlas ko piebilst? Ja ne, tad turpināsim tāpat citiem lūgumrakstiem. Labi. Nākamais lūgumraksts. Īrija. Tātad te būs līdzīgs arī saturs, kur mēs runājam par sašķidrinātās dabas gāzes terminālu. Un došu vārdu Ligat kungam, kurš arī Mak Eligot kungam, kurš iepazīstinās ar šo lūgumu rakstu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, ka uzaicināt un devāt šo iespēju. Arī iepazīstināt divas lietas, kas mūs satrauc Šanons Grīvs um, termināļa jautājumā. Pirmkārt, mēs runājam par vidas ietekmes novērtējumu, kas tika vērts un tāpat uh, netika kas veikts, un tāpat arī, ka nav ņemts arī domāts par jūras vidi. Tātad, kur mēs skatāmies? Pirmais, trešais pāns. Attiecīgā direktīvā precīzi norāda, ka ir jāveic ietekmes novērtējums uz vidi. Un te precīzi norādīts, kādās situācijās, ja runā par tādu termināļu spūru, kuriem varētu būt kaut vai neliela ietekme uz vidi. Un jebkurā ja gadījumā tas noteikts kā sašķinātā dabas kāzas termināli. Un šeit atsevišķi Šenons Grīvs, um, mēs jau skatījāmies 2006. gadā, kur jau sašķinātās gāzes terminālim tika arī precīzi jau atvēlēts konkrēts arī naudas sums, lai varētu šākt izpēti. Tajā brīdī, 2006. gadā, kad tika veikt plānošana, tad likās, ka tas varētu turpināties. Tomēr šis ietvers, kas ļaut šīs grīvas, Šanons eh, grīvas projektā attīstību, īsti nebija reāls, kamēr netika veikts teritoriāls plānošanas izmaiņas, kad, kad no lauka teritorijas tas tika pārvērsts teritoriju par um, rūpniecisko zonu, Un tas tika vienkārši izdarīts, bet iepriekš, tā tajā brīdī, kad tika 2007. gadā veikta teritoriālās plānošanas izmaiņas, tur nekur netika uzrādīts, ka tur tiks būvēts gāzes termināls. Tieši tāpēc aicinātu jūs tā tam pievērst uzmanību, kas ir noteikts arī pat piekrišanas procedūra pirmajā pantā, un jā, tiek mainīta teritoriālā plānošana šādā kārtībā. Sākotnējais plāns attiecībā uz Šanons Grīvs eh, izmantošanu ir beidzot publicēts. Uh, un to esam panākuši tieši jau uzsākot šo lūgumu rakstu procedūru Eiropas parlamentā. Bet tagad, novērtējot arī iespējamās alternatīvas šādam projektam, kurš gan jau ir saņēmis arī piekrišanas procedūru, tas nozīmē, ka šobrīd vislielākais nopietnais apdraudējums ir tā, ka gandrīz vai izslīdējis caur tīklam, un to vairs nevar īsti novērtēt. Tālāk par otro jautājumu, kur mēs runājam par jūras vides novērtējumu trūkumu. Jāteikt, ka ir atsauts, ka, protams, tika veikts saskaņots darbības arī ar īrijas attiecīgo iestādi. Bet tā nu tas īsti nav. Jo zinātniskais atzinums tikai saisties ar situāciju par sažņotās gāzes kuģi, kas tiktu pietauvots attiecīgā Grīvas ostā. Bet te nebija runa par plašākajiem, tālākiem darbībām, kā piemēram šie kuģi jau izceļot arī upes ūdeņos ārpus termināļa teritorijas. Un tieši tas arī jāņem vērā, un to es savā lūgumrakstā arī norādu. Tāpat es arī norādu, ka lūgumraksta komiteja ir jau savulaik izskatījusi līdzīgu lūgumrakstu, Arī līdzīgi vēl sākot bija arī upes grīvā plānotie termināļi, un 2011. gadā toreiz lūgumraks komiteja norādīja, ka bija jāveic ietekmes novērtējums uz vidi, un ka komisija arī nāca klājā ar šādu oficiālu paziņojumu Britu iestādēm. Un tieši tādēļ arī tagad es, lai ievērotu visu kārtību un godību, uh, godīgumu, es aicinātu, lai jūs kā arī atsauktos uz 2006. gada 3 345 lūguma rakstot un 345. Un lai arī šeit Šenons Grīvs projekts, kurš pat nav īsti uzsākts, līdz ar to jums vēl laiks jūsu rīcībā, lai varētu attiecīgi jau rīkoties. Runāt par riskiem. Mēs nevaram zināt, kāda būs tiešā ietekme uz cilvēku un vides, un uz vidi, uz cilvēku veselību un vidi, ja uzsāk šādu kuģu satiksmi terminālā izbūves rezultātā. Es baidos, ka līdz ar to Šenons grīva nevarēs pilnībā attīstīties. Mēs esam arī norādījuši, ka te iespējams nevarēs attīstīt cita veida ostas darbības, kur savādāk būtu iespējams izveidot. Mēs esam ļoti nobažījušies par to, ka īrijas attiecīgās ostu iestādes neņem vērā e, arī Eiropas tiesības uz kuru pamat īstenībā vajadzētu tieši otrādāk veicināt īrijas attīstību arī balstoties nevis uz šādiem bīstamiem projektiem. Un tāpēc arī esmu arī jums sniedz visplašāku informāciju e-pastā. Mēs redzam, ka te ir diemžēl tāds noteikumu trūkums neatbilstības starp Eiropas tiesībām un īrijas tiesībām, un nav veikts ietekmes uz jūru un jūras vidi arī sašķirinātās gāzes projektiem šajā grupas grīvā. Paldies! Uzklausīsim komisiju. Pēns kundze. Paldies par šo iespēju uzklausīt pat, um, tieši arī lūgumrakstu iesniedzēju. Šis lūgumraksts mums jau labi zināms, tas jau, protams, ir bijis arī vairāk gadu garumā. Uh, arī bijuši atsevišķi paziņojumi lūgunamas komitejai. Lūguma raksties nedzēs arī, arī atsaucies uz daudzām direktīvām, tos tāpēc habitāta direktīvu un arī citām, piemēram, SVN direktīvu, staķiskais vidas novērtējums. Tātad mēs arī esam sazinājušies ar iestādēm un mēs esam izskatījuši jautājumus, kurus ir aktualizējis lūgumraksta iesniedzējs. Un pēc tam pārskatījuši arī pārkāpumu procedūras uzsākšanu kas gan neizrietē tieši no lūgumraksta, bet no citām darbībām, kas ar to saistās. Vēlos tātad norādīt uz divām lietām. Paldies arī, ka arī jau vakardien jūs arī iesūtījāt savu uzrunu šodienas rakstveidā, tātad, kur mēs skatāmies, ka nav veikts ietekmes uz vidas novērtējumu un teritoriālas plānošanas izmaiņas. Jo, protams, ka lielākā daļa ja veids šādas plānošanas, tad arī, protams, arī parasti saistās ar absolūti pilnīgu vidas ietekmes novērtējumu. Bet mēs redzam, ka arī dažkārt dalību valstīm arī ir savi apsvērumi, un tāpēc arī 33. pantā, kur ir noteikts, ka arī mazākas teritorijas var arī pakļaut mm, arī minimālām izmaiņām, un tādā brīdī situācija nav jāveic pilns, ja visaptarošs ietekmes novērtējums uz vidi, bet gan atsevišķi tāds skrīnings jāveic, uh, un tad tālāk skatās, vai ir nepieciešams šis pilnais ietekmes novērtējums uz vīdi. Ir izgadījumā, kad tika veikts pārplānošana teritoriālā, tad tika veikts secinājums, un secinājums bija negatīvs, un tagad tas nozīmē, ka nevajag veikt šādu strateģisko ietekmes novērtējumu uz vidi. Šāds sarunas un novērtējums, protams, cieši saistījās arī noteiktos lieksni. Arī ar īrijas strateģiskā vidas novērtējuma ietvaros ņemot vērā, protams, arī iedzīvotāju blīvumu, desmit tūkstoši iedzīvotāju uz šādu teritoriju, tad nosacīja, ka tikai tādā gadījumā būtu, bet tā kā tas neatbild, tad netika prasīt šādu ietekmes novērtējumu veikt. Nu, ko mēs varam darīt šajā situācijā? Pārkāpums, kurš tika ierosināts pret uh, īriju saistījās ar strateģiskās ietekmes novērtējumu uz vidi direktīvu, norādot, ka noteiktais slieksnis iedzīvotu brīvumu ir pārāk augsts. Irijas uh, iestādes līdz ar to ir uzņēmušās būt uh, uzmanīgākas. Komisija šobrīd seko lietas attīstībai, un te, ka nav vienkārši balts un melns. Vai būtu tiešām jāveic šāds vajadzīgais vidas novērtējums vai tikai tāds skrīnings? Uh, Nu, tagad mums tas ir atvērts jautājums, un mums nav absolūti simtprocentīgi argumenti, kas absolūti teikt, ka tika pārklāt šīs uh, direktīvas normas. Es domāju, ka šobrīd, stāties jaunajā likumdošanā, šis jautājums vairs nebūs aktuāls. Tātad, um, kur mēs runājam par arī uh, teritorijām, kas tieši atklīšas direktīvai. Tālāk par ūdeņiem un jūru. Te arī mēs skatījāmies, protams, ka, ja ir uh, šī krastā uzbūvētās ieskārtas, tad, protams, te arī jāskatās VSO direktīvu, bet ietekmi uz vidi. Ietekmes novērtējums uz vidi un visu dokumentāciju, izpētot to, mēs sapratām, ka ir veikts arī novērtējums par riskiem, kuru varētu tieši kuģošana, uh, ja sačinātās gāzes kuģi, arī tad veikt šo satiksmi. Un, protams, ka tie ir atsevišķi elementi par jūras vidas apdraudējumu arī ir iekļauti. Līdz ar to mums nav pamata teikt, kādā apmērā tagad būtu kļūdas te vai nepietiekamības, nepilnības. Jā, mēs sacījām, jā, ka viņi, protams, veica novērtējumu nevis par jūras vidi, bet gan par pašu kuģu satiksmi, norādot, ka kuģi varētu ierasties, protams, upes grīvā, bet tā, tālāk gan tur netika veikts šis novērtējums par konkrētās ietekmes apmēriem. Bet tad sanāca, ka viņi vēlas piemēķināt jūras satiksmē kuģu trajektorijām atsevišķos risku kritērijus, kāds tas būtu uz sauszemes. Un jūs sacījāt, ka šie riski, kas saistās ar sauszemes projektu, tad, protams, ir var paredzēt zināmas attīstības scenārijas, bet tas absolūti neatbilst ūdens ceļiem un ūdens situācijai. Tad mēs vēlamies norādīt, ka pēc grīvā šīs attīstības uh, apdraudējums ir daudz nopietnāks nekā dziļu ostas, dziļu ūdens ostu situācijai. Līdz ar to viņi neizskatīja šādu niansi. tad arī attiecīgā iestāde norādīja, ka nevajadzētu pieļaut nekādu veidu kuģošanu 500 metrus no abām pusēm uh, termināla teritorijā. Bet līdz ko kuģi ienāk upes grīvā, sanāk, ka nekas vairs vispār nevar pārvietoties, tad kuģošana nav iespējama. Tieši tāpēc mēs aicinām izvērtēt šo mm, jūras vidas riskus un to ietekmi uz upes grīvu. Ja paldies jums par pašu informāciju bet es vēlāk tad turpināšu. Ja tur ir atsevišķi elementi, un komisija, protams, arī tomēr redz, ka ir jau veikts ietekmējums uz jūras vidi, nevar teikt, ka nekas nav veikts. Tātad komisija, protams, jāskatās, vai tehniskā līmenī mēs tā tur turpinam izvērtēt, un mēs skatāmies atsevišķos sašķidrinātās gāzes terminālus, un par to, kādā veidā šo riskus varam novērtēt. Ja mēs salīdzinām šeit īrijas un vēlsas situācijas, cik lielā tad jautājums ir par labu praksi? Cik lielā mērā tas jautājums atkal par atbilstību? Esmu pārliecināts, balstoties uz konkrēto petīciju, apvienotās karastas lietas tā, tad mēs varam teikt, ka ir jāskatās kādā veidā, protams, tad to varam teikt arī attiecināt šo upes grīvu un ka tas ir jau daudz plašāk jāskata. Kad es, kur ietekmes uz, uh, novērtējums uz vīdi. Un tad paldies jums vēlreiz par visiem argumentiem un paldies par šo pārskatu. Un paldies, ka jūs uzklausījāt arī mani. Uh, thanks very much and thanks to the petitioner and to the, the commission. Paldies lūgumrakstiesniedzējiem, paldies komisijai. Manuprāt, jau atspoguļojas konkrēts modelis, kas jau ir atkārtojas katru reizi, ir, ja, uh, ja te lieli uzņēmumi beidz uh, attīsta lielus projektus, un te es runāju galvenokārt par gāzes projektiem, tad jautājums uzreiz par vidas un veselības apdraudējumiem. Bieži vien šie projekti tiek attīstīti tādās nu, nomaļās teritorijās, bet ņemot vērā tomēr nomaļas vienalga, tur kāds cilvēks dzīvo, un mēs nevaram ignorēt šo cilvēku tiesības. Un bieži vien valdības gan to mēģina darīt. Uh, un es baidos, ka šā gadījumā tas tomēr tāds ir bijis. Un mēģina kaut kādā veidā atbīdīt šo nepieciešamo ietekmi uz vīdes novērtējumu un arī sabiedrības veselības apdraudējumus sakot, ka ja jūs nedzīvot blīvi apdzīvotā teritorijā, tad jūsu balsī nav tik liela vērtība iedzīvotājiem šādu mēsīšu nodod. Līdz ar to Nav jau runa tikai par šī gadījumu, bet arī līdzīgi citi, kur jau bijuši arī Šanons upes grībā, piemēram. Tad man satrauc, ka tiek ignorēti iedzīvotāji. Un netiek piemērotas vajadzīgās direktīvas. Labi, ja komisija saka, ka it kā tas nenotiek tagad, ņemot vērā kāds izmaiņas likumdošanai paredzēts īrijā, norādot, ka ir jāveic arī nepieciešams strateģiskais novērtējums uz vidi, ietekmes novērtējums. Nu, tad, kādā gadījumā šī līdz šim tas nav veikts, un tagad sanāk, ka valdība ir ķērusies pie likumdošanas izmaiņas. Bet tāpēc jau mēs nevaram likt ciest cilvēkiem. mums arī lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka daļa no jūras vidas novērtējuma nepietiekams. Tā mēs runājam par milzīgām riskiem, kas tad skatās gan ar jūras vidi, gan arī ar krastu jau sauzemi. Tādēļ mans, īsi eh, sakot, eh, lūgums ir, lai paturam šo lūgumu rakstu atvērtu un varbūt būtu jāplāno arī vizīti uz īriju, kur deputāti varētu reāli iepazīties ar šo arī situāciju un mums turklāt arī tad varētu piereiz veikt savu vēlēšanu kampaņu īrijā. Jā, paldies! Vai jūs arī vēlties ko teikt? Ā, ah, jā, vēl lūdzu arī, cien, godātais deputāts. Lūdzu, šorīt mēs runājam visu laiku par grozījumiem ietekmes uz vidnovērtējuma likumdošanā. Un lūk, te pierādā, parādās trīs lietas vismaz, kas absolūti atklāja, cik ļoti svarīgi, lai mēs precīzi piemērot un sakārtotu ietekmes novērtējumu likumdošanu, lai izvērstos no š, izvairītos no šādām problēmām. Un lūk, atkal ir jautājums par konkurenci. Un atkal kārtējais precedents, ja īrijas gadījumā te būtu pozitīvi, Tad jautājums ir, kāpēc tad uh, citos gadījumos tas atkal nav bijis vai otrādāk. Tātad šeit strateģiskās ietekmes novērtējums uh, rada vienmēr problēmas. Kā tad būt, ka vienā brīdī tas ir labi un otrā nav? Kāpēc mēs neparam to vienādi visās situācijās? Otrs uh, komentārs. Protams, ka šim lūgumrakstam jāpaliek atvērtam. Un es aicinātu komisiju vēl jau rūpīgāk un uzmanīgāk sekot šādām situācijām. Tātad, sekojot, šeit ir investori, projekta attīstītāji īrijā. Ja piedošana nezināmi tātad attīstītāji no kaimanu salām. Kā mēs varam pārliecināties, ka vispār šis projekts ir reāls, kad kāds to veido un virza, un ja gadījumā notiks arī uh, kāds uh, katastrofa, tad viņa arī seks uh, izmaksas, lai atmalīdzinātu kaitējumu. Nu, es te nevaru, protams, vēl izdomāt visāda veida nodokļu un fiskālās paradīzes, bet mana pieredze tomēr saka, ka šādi uzņēmumi parasti pazūd. Bieži vien tā ir paskatīšu uzņēmumi, kas īstenībā nekad ne, mm, uz ko nereaģē. Vienalga, kas viņam sūtīja šādas vēstules vai komisijas priekšsēdētājs vai parlamenta priekšsēdētājs. Tātad jautājums ir par atbildību par finanšu garantijām. Tās arī jāņem vērā. Jo, ja notika katastrofa, un ja būs liels, liela kaitējuma nodarīta, tad eh, zaudējumi, tad kādam par to vajadzēs maksāt. Jo vienmēr mēs sakojam principam piesaņotais maksā. Arī savā ziņojumā par Eiropas līdzekļu regulē uh, un noteikumu izstrādi mēs vienmēr atsaucamies šo principu, kurai ir piemērojama maksā piesaņotājs. Mēs norādām, ka nedrīkst izmērēt Eiropas līdzekļus, lai maksātu līdzīgās kompensācijas un zaudējumu sekšanu šādās situācijās. Šis jautājums jāskārto. Jo, nu, es godīgi sakot, neusticos un nepaļaujos uz šādu risinājumu. Labi, te nav nekādā ziņā Meksikas līča situācija, un te nav runa par ASV un British Petroleum. Jūs zināt, kādā situācijā tas bija un cik daudz viņiem bija jāmaksā. Un ja kaut kas tāds notiek, kurš maksās? And here it's also an obligation not Tāpat tās nav arī, tas nav runa tikai par dalību valstu pienākumu nodrošināt šāds garantijas. Eiropas komisija ir tā, kas arī ir atbildīga par līgumu pareizu piemērošanu, un līdz to viņiem ir jānodrošina, ka šie principi tiek ievēroti vienmēr. Paldies. Paldies, Bosnāra kungs. Manuprāt, tas ļoti labi summēja arī šīs uh, um, sarunas. Jūs esat divi vienīgie palikuši šeit no lūgumrakstu komitejas. Tātad. Varbūt šo jautājumu mēs varam nosūtīt uz vides komiteju un tad arī izpētīt visus tos trūkums, kas ir šobrīd likumdošanā. Jūs tad piekrītat? Piekrītu, tikai uz vienu nosacījumu, ka mums vienlaiks ir jāskatās ka, protams, šim jautājumam paši sekojam un ka saņemam arī atbildi noteiktajā laika grafikā, lai nebūtu tā, ka kaut kad. Man ļoti interesē, ko teiks viduskomiteja, viņu atzinums, bet ir jābūt tas tienam jāizdara pusgadu laikā. Aicinātu jūs sazināties ar viduskomitejas priekšsādātāju. Thank you all. And... Jā, paldies jums, paldies jums visiem. Paldies visiem lūgumrakstu iesniedzējiem, paldies komisijai, paldies tulkiem. Visiem jauku dienu!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 go to the final one, uh, one re, uh, relating to Greece. I would like Mr. Mr. Un pievēršamies pēdējam punktam, tam, kas saistīts ar Grieķiju. Bušīnī kungs varētu pastāstīt. Jā, paldies priekšsēdētāji. 2011. gada maijā šis jautājums pievērš mūsu komitejas uzmanību, un tad tālāk jūnijā atrisnā, tālāk attīstīsies situācija. Sīk nesāstīšu, bet katrā ziņā ir ļoti nopietni, nopietnas apsūdzības politiķiem, viņu personālam un citiem, kas ir nepareizi pārvaldīšu projektu vids visā. Vēl arī vairākas kompetentās Grieķijas iestādes 12 gadu laikā ir īstenošas izmeklēšana. Trīs gadījumos tiesu iestādes Grieķijā ir pārbaudījušas Uh, sūdzības mūsu komitejā un noraidīšu to apelācijas tiesas līmenī. <clears throat> Tad ir pirmkārt runa par uh, pievienotās vērtības nodokli, kas mm, patiesībā ir nacionālās dalībvalsts pārziņā. Un mums nav īpaši kompetenci skatīt šo jautājumu trešo jautājumu šajā lūgumrakstā skar Estoja Grieķijas finanšu finansālo pārkāpumu policijas iestāde katrā ziņā nebija mm, atrasts, ka šīs sūdzības ir pamatots. 2012. gada decembrī mūsu ģenerāldirektors Keslerkungs kungs pieņēma lēmumu, ka šos skat, šīs lietas jau pēdējo 12 gadu laikā ir sīk skatījušas nacionālas iestādes. Un subsi, subsidiaritātes principa gaismā viņš pieņēma lēmumu slēgt atklātu izmeklēšanu. Detalizētos apstākļus eh, mēs, protams, izstāstīsim mm, jūsu komiteja rakstveidā. Uh, arī reģionālās attīstības ģenerāla direktorātā nosūtīsim savu vēstuli. Un tad, protams, jūs varat paši spriest, ko jūs pēc tam darīsiet, kad būsiet saņēmuši man mūsu rakstisko ziņojumu. Es esmu, protams, gatavs atbildēt uz specifiskiem jautājumiem. Paldies, saka Paljadēlī kundze, esmu grieķieti, jūtos mazliet nē, taču zinu, kāda ir situācija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 23. 42. 36. 51. un 59. sūdzību ieblūguma raksts mēs paturēsim tās skatīšanai vēl turpmāk, ka tās tad nav B sadaļā. Paldies par uzmanību!